ziņojumam vajadzētu stimulēt tālāku eh, šo te eh, sociālās atbildības standārtu attīstīšanu. Paldies, Hanslika kungs. Un tālāk kolēģis Kutašs uz trīs minūtēm un ceru, eh, kolēģi kungs, ka pareizi izrunāju.